vienkārši pierāda, ka uh, Ungārijā nav cilvēktiesība aizstāvības, un tāpēc es balsoju pret šo ziņojumu. Paldies, turpina prieksēdis. Mēs eh, pieņemsim šīs um, sēdes protokolu nākamajā plenārsēdē, un es nosūtīšu mūsu rezolūcijas, kuras esam, no, kuras esam pieņēmuši, adekvātajiem saņēmējiem.